ķersimies pie balsošanas. Vispirms mēs balsosim par sešiem rezolūcijas priekšlikumiem par Irānu. Cilvēktiesību pārkāpumi Irānā. Ir pirmais grozījums par pret atturs. Es domāju, mums jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Voted, Visi nobalsojuši, ieskaitot Tavares kungu. Viņš nevar atrast savu balsošanas kartu. Ak, tā tas ir izdarīts labi. Beidzam balsot. Is... Un rezultāts ir, kā šī rezolūcija ir pieņemta. Šis grozījums pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas. Es domāju, šis grozījums ir pieņemts vai Tam piekrītat? Labi. Tā, tad varam balsot par visu rezolūciju, kas par, pret, atturs, rezolūcija pieņemta. On... Tagad balsosim par sešiem rezolūcijas priekšlikumiem par Ēģipti, jo īpašu Alā Abdel Fatā gadījums tāda kopīga rezolūcija, nomināls balsojums, sākam balsot. I think everybody Šiet visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Nepārprotam, šī rezolūcija ir pieņemta. Madam Makovei. Makovei kundze, vai kāds procedurāls jautājums? Lūdzu, piefiksēt man balsojumu par. Labi. Labi, balsošanas aparāts nedarbojās, bet jūs gribat balsot par. Labi, kolēģi. Tad balsojums ar to šodien ir beidzies. Šodienas protokols tiks iesniegts parlamentam nākošā sesija.